ļoti ilgas uzstāšanās. Došu vārdu Klūne kundzei. You, madam president and um... paldies priekšsādātājas kundze savā runā vēlos pievērst uzmanību jūras videi un tās lielai nozīmei kā tā var atbalstīt lauku kopienas šodienas debates pievērsa uzmanību uz sveisamniecībā un šīm kopienu taču komisāri man piekritīs, jo Korkā pagājušajā gadā tikos ļoti svarīgā konferencē kopā ar viņu. Tur bija runa par zilās ekonomikas potenciālu un par ievērojamo attīstību, ko esam piedzīvojuši zilajā ekonomikā. Tas ir papildinājums nacionālajai ekonomikai 2014. gadā par 8% ir pieaugusi ekonomika. Un katrs eiro no zilās ekonomikas ir izpaudies kā 75 līdz 80 eiro vietējā ekonomikā. Protams, tā arī veicinās turisms, tiek veicināta pētniecība, novatorisms. Augstvērtēja to, ka komisārs vēlas veicināt zilo ekonomiku, kas arī var atbalstīt lauku apvidus mūsu valstīs. Paldies! Next one, Mr. Negrescu. Negrescu, kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Panama faili ir uh, pierādījuši to, ka globālā līmenī nav kontrolas mehānismu, kas nodrošinātu godīgu attieksmi pret visiem pilsoņiem. Tirgus nenodrošina vienāds noteikums visiem. Tā ir bijis amorāla uh, uzvedība no to puses, kas ir slēpuši savus līdzekļus nogodokļu paradīzēs. Un pasauli ir zaudējusi milzīgi finan finanšu avotu. Saskaņā ar presi slēptās summas atbilst Rumānijas veselības jomas budžetam. Nodokļi eh, var atbalstīt ekonomiku, un tas, ir, tas būtu nepieciešams atgādināšu, kā finanšu mm, nodokli atbalsta, atbalstīšu vairāk par miljonus iedzīvotāju, un tas, var, tas jāpaņem, jātur prātā. Tomasiks kundze, paldies priekšsēdētāji. Hāgas tribunāls ir uh, palaidis uh, Voislavs Sešeli brīvībā atzīts par nevainīgu, bet viņš bija paramilitārās paramilitārā spēka organizētājs eh, Horvātijas un Bosnijas Hercegovinas kara laikā. Eh, šie notikumi reizēm ir bijuši pilnīgi šokējuši. Tiesa atzina, ka Lielā Serbija bija nevis politiski centieni, bet tīri tāds avantūras pasākums. Tas ir pretēji iepriekšējiem atzinumiem. Katrs, kurš ir kaut nedaudz iepazinies ar notikumiem e, Dienvidslāvijas kara laikā 990. gados, zina, ka uh, šeit e, motivācija nebija nekāda sapņošana vien. Eh, poli, um, tiesas spriedums uh, eh, grauja uh, eh, mierīgus uh, mieru izlīgumu un, un turpmāk mēs vairs negribēsim uzticēties šajai, šai tiesai, ne mēs, ne arī plašāk pasauli. Nākošā runātāja, paldies priekšsēdētāji, dažgi kolēģi. Uh, 26. aprīlē apritēs 30 gadi kopš Ukrainā notiks sprādziens eh, Černobiļas eh, atomelektrostacijā. Cilvēki, kas piedalījās uh, saku nu, novēršanā, smagi cieta no, <clears throat> no apstarojuma. Uh, Kad e, Igaunija atguva e, e, neatkarību, tad šie palīgi vai, vairs nevarēja saņemt nekādu atbalstu. Bet kopš 2003. gada tika mainīts noteikums. Taču atbalstu var saņemt tikai Igaunijas pilsoņi, bet tas nozīmē, ka te notiek diskriminēšana. Netiešanā diskriminācija cilvēkiem, kas e, cieta no e, Černobiļas katastrofas, ir kas tāds, kas tūlīt pat jāceļ. Paldies. Albila Gutsman kundze. Gracias. Paldies. Kaņ, komisāra Kaņets eh, sieva ir eh, uzņēmēja, kas ir saņēmusi milzīgas summas no, summas no Eiropas Sivsaimniecības fonda. Eh, otrā lielākā summa nonāca viņas uzņēmuma rīcībā. Bet tagad eh, š, eh, šī cilvēka eh, vīrs ir kļūst par komisāru. Turklāt viņas uzņēmums arī minēts ir Panama dokumentos. Kaņietis kungs, nāciet, parādiet savu seju, bet labāk atsakieties no savām. Paldies, priekšsēdus kundze. 1991. gada 10. decembrī Kalnu Karabas uh, eh, iedzīvotāju vairākums, plašvairākums nobalsoja tautas nobalsošanā par neatkarību. Taču notika militāra reakcija uz šo demokrātisko procesu. Vairāk nekā 30 tūkstoši cilvēku zaudēja dzīvību. Pamiers starp Armēniju un Azerbaidžānu par Kalnu Karabahu tika parakstīts 1992. gadā, 992. gadā izveidot mieru strāšanas spēku. Tas bija liels solis uz priekšu, taču, diemžēl, nav īsti starptautiski mon, uh, eh, mehānismi, uh, eh, lai uh, monitorētu uh, pamieru pārkāpumus. Kalnu Karabahai ir pilnīgi demokrātiskas institūcijas, tādēļ mēs prasām, lai arī Kalnu Karabahas pārstāvjiem uh, būtu iespēja Minskas grupā sarunās, jo gal galā tiek rēmts par <clears throat> valsts vai zemes iedzīvotāju nākotni. <clears throat> Arī domāju, ka mums ir jāpaceļ jautājums par uh, eh, Kalnkarbas neatkarības atzīšanu. Nākamais, Pedičīni kungs. Paldies, priekšsēdētāji. ir nācis klājā jauns skandāls uh, ar atkritumu apsaimniekošanu Bazilikātas reģionā Itālijas dienvidos. Mēri, valsts sekretāri, ministra prezidents un pat Rencikungs bija iesaistīti. 2014. gada 13. novembrī es jautāju komisijai vērtiem prosa Teknovādā un eh, Kamposa Uh, atkrituma pārstrādes iekārtas atbilst Eiropas prasībām. 5. martā 2015. gadā es prasīju komisijai sniegt informāciju par vidas aspektiem. ENI AK, kas jau piekto reizi dega, tad rūpnieciskie dubļi arī nelegāli. 2015. gada jūnijā es sacīju, ka gruntsūdeņi ir piesārņot. Desmit reizes esmu iesniedzis uh, eh, jautājums komisijai šajā jautājumā. Nu, bet ko tad komisija dara gal galā man interesētu? Nekas nav noticis, lai iedzīvotāju veselību aizsargātu. Pēdiķīnī kungam nākamam vārds, nē, Borgēdzio kungam. priekšsēdus kundze, es gribētu norādīt uz parlamentāriešu deputātu tiesību smagu pārkāpumu. Arī Milānā esmu uzsācis procesu par viedokļu izteikšanu. Jautājums tika skatīts arī juridei, juridiskajā komitejā vai iesniegts tur, bet juridiskā komiteja tajā teicās šo jautājumu skatīt. Manuprāt, mums ir darīšana ar skaidru e, deputātu tiesību pārkāpumu. Un pret e, tiesas judikatūru prezidents Šulcs ir saņēmis pieprasījumu. E, aizstāvēt deputātu tiesības. Mēs šo uh, brīvības ierobežojumu nevaram pieņemt, jo tiešām parlamentam ir jāvalda šādas tiesības, un tas ir skaidrs pārkāpums pret uh, uh, tiesas judikatūru. Mikrofons. Paldies, priekšsēdus kundze. Politiko žurnāls uzdeva juridiskās komisijas vadītājai, respektīvi pārmet viņai, ka viņa neierodas savā birojā un atrodas kaut kur Rumānijā ceļo. Viņa atrunājās. Komisija grib šo jautājumu uh, noslāpēt, apslāpēt, taču presi rēģēja ļoti jūtīgi. Politiko žurnālisti uh, tiem nācās eh, eh, ar uz, eh, uzbrukumiem tik galā. Te tiek veidots personības kults. Eiropa eksistē tikai, kamēr Krecūkūns darbojas. Es no komisijas šāds viedoklis tiek izprasīts. Es prasīju komisijai paskaidrojums par to, kā tas var būt, ka Eiropas līdzekļi tiek tērēti komisārs kundzes privātajām interesēm. Fernandesa kungam nākamam vārds. Paldies, priekšsēdus kundze. Vispirms es vēlētos atgādināt Valasjo kungu ugunsdzēsēji, kas šonadēļ nogal manā reģionā mīra cīnoties, apkarojot uh, ugunsgrēku un es teiktu līdzjūtību viņa ģimenei. Bet mums ir jāatcerās arī cita situācija. Proti, atgādināšu par piena saimnieku problēmām manā valstī vairāk nekā 2000 ģimeņu. Vairs nekādu atbalstu nesaņem no Eiropas Savienības komisijas vai dalībvalstīm. Cenas ir nepieņemamas. Tās tiek atstātas tirgus ziņā, patērētājs var atšķirt pienproduktu Bet mums ir jāizbeidz šis dempings, kas vairs neparedz nekādu iespējas pienam Astūrijas, pienam arī ir vajadzīga nākotne. Mūsu lopkopiem ir vajadzīga nākotne. Tagad Fotigas kundzei vārds. Politiķi no man reģiona ir Uh, brīdinājuši, ka Krievijas politikai ir vērojams neoimperialistisks tendences. Situācijai Grūzijā un Ukrainā vajadzētu mums līdz bažīties. Mēs saskarāmies ar propagandas kāru pret rietumiem, un tas ir ietekmējis arī Nīderlandes referendu iznākumu vai Eiropas savienības valsts atbalstīja prezidentūru eh, drošības un eh, aizsardzības politikai ņemot vērā pieaugušos draudus no Krievijas. Vai mēs apzināmies, ka šiem draudiem eh, var tikt pakļauts viss es dalībvalsts? Nākamais Selimoviča kungs. Paldies, priekšsēdus kundze. Radovans Karadžičs tika notiesāts, tika atzīts par vainīgu genocīdā, bet viņš nesacīja taisnību attiecībā uz ES kandidātu valsts. Daždienas pēc sprieduma ekstrēmists šešais tika atzīts par nevainīgi, jo uh, nevarēja konstatēt uh, sakarības starp uh, eh, karnoziegumiem un viņa darbību ir grūti pierādīt juridiski šo atbildību. Labi, tas varētu būt. Bet tas taču ir pilnīgi nemorāliski. Ja tiesa šeit neko nevar panākt, tad politiķiem ir jārīkojas. Jo tas ļoti atsauksies arī uz ES paplašanāšanās procesu. Mums ir jāpārdomā šis paplašanāšanas process noziegumi nevar palikt nesodīti. Ir jāpanāk kaut kas ar morāliem līdzekļiem, ja to nav varējis panākt tiesa ar juridiskiem līdzekļiem. Nākamais runātājs pagājuši nedēļa. Mēs šeit sveicām mūsu Kizemento Lumbres pārstāvis, kas dzīvo eh, starp blakus divām ķīmiskajām e, e, iekārtām, kur koks tiek ražots, viens um, ir piejūras reģionā, otrs ir Natūra 2000 reģionā. Cilvēki cieš no plaušu vēža un citām slimībām bija nesaņem gandrīz nekādu atbalstu, tikai daudz nacionālajie uzņēmumi bauda mūsu atbalstu. Pašvaldība labāk pieņēma uh, daudznacionālu firmu naudu nekā veicināt un aizsargāt savu iedzīvotāju veselību. Eiropas komisijai ir jāmobilizējas šo rūpniecisko iekārtu radītais apdraudējums iedzīvotāju veselībai ir jāapstādina, lai tas neatkārtotos nec Spānijā, nec nekādā citā es dalību valstī. Nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Jaunās dalībās īpaši Horvātija, no kurienes es esmu, nav izstrādājāti pasākumi. Uh, ēku energoefektivitātei. Īpaši šādu pasākumu neaizsargotām grupām nav paredzēta arī energonepietiekamības apkarošanai nav pietiekama pasākuma, kas veicinātu uh, atjaunīgo resursu izmantošanu radīt jaunas dalībvietas. Horvātijas valdība bija uh, Eh, bezatbildība, ka tā ieviesa prasības, eh, ieviest eh, skaitītājus energoefektivitātei, bet ne tika paveikta energo izolācijas pasākumi. Cilvēki netika informēti, kā sistēma darbojas. Šis likums un prasības nav legāli un vēlamies brīdināt komisiju, ka tā jārīkojas, lai sargātu uh, patērētāju un uh, Eiropas Savienības pilsoņu tiesības. Paldies! Mahkungs. Dāmas un kungi, ļaujiet man teikt dažus vārdus par to, ko Čehijā domā par Eiropas Savienības un Turcijas līgumu. Mēs esam pret to. Tā ir visnepareizākā sistēma, kāda vien var iedomāties. Mēs esam pret šo nolīgumu, runājot par to, kā tas varētu ietekmēt Eiropas pilsoņus. Protams, mēs esam demokrātiski ievēlēts parlaments, taču padome un komisija speciāli slēdz līgumu ar Turciju, kas nav oficiāls līgums. Tieši tāpēc, ka šādā veidā var apiet nacionālos parlamentus. Komisija ir noslēgusi līgumu, ko neviens nacionālais parlaments nav komentējis, un tāpēc neviens mums arī netic. Paldies, priekšstādātājs kundze. 6. aprīlī Nīderlandieši pieņēma lēmumu noraidīt eh, Eiropas Savienības asociācijas nolīgumu Ukrainu. Ukraina bija tikai aizbildnējums. Reālais mērķis par, par uh, uh, 30% Nīderlandes iedzīvotāju uh, eh, vērsās pret eh, Luks, Junkera Luks Līgs Panama Papers minēto komisāru Kaņeti kungu un eh, citām Eiropas Savienības uh, uh, darbinieki. Un tomēr Eiropas Savienība negrib atzīt 64% vēlētāju balsu. Front, Frontex aģentūra mēģina glābt Schengen. Eiropas Savienība zaudē savu savu uh, valūtu un gaidiet tad uh, 2007. gadā Lapēnas kundzes pieņemšanos spēkā. Tagad... Man... Makiņas kundze. Paldies. Priekšsēdētājs kundze, ne jau pirmo reizi es gribu runāt šeit par tirdzniecību, sevišķi par jautājumu saistībā ar Berkas un Eiropas Savienības līgumu. Es zinu, ka Luksemburgā lauksaimnieki 23 dalību valsts ir ļoti neapmierināts ar komisijas taktiku. Uh, Sevišķi runājot par gāļu, lielopu gāļu, arī cūgaļu un putnu gaļu. Un šādā situācijā, kādā atrodas Eiropas Savienība, manuprāt, ir ļoti nepieņemams atvērt durvis lielopu gaļas ievedai. Tas nopietni ietekmēs mūsu lauciniekus un fermerus. Uh, lauksaimniecības padomē par to daudz tiek runāts. Gribu teikt, ka mūsu lauksaimniecības komitejā arī ir daudz, kas tas sakāms, ka mēs nedrīkstam ekonomikas citu sektoru labad zaudēt savu lauksaimniecību. Paldies! Čanīkums. Paldies! Ir daudz debatēts par to, vai dalību valsts drīkst pārdot uzturēšanās atļaujas un pilsonības iespējas, kā to darīt, kā sniegt pilsonību un kas ir Eiropas Savienības pilsonība. Taču šis jautājums pēdējā laikā ir parādījies citā perspektīvā - terorisma risks izvairīšanās no nodokļiem. Bēgļu krīze liek mums skatīties uz šiem jautājumiem citādi. Notiek konkurence, taču visā šajā jautājumā nav pārredzamības un ir iespēja korupcijai un terorismam. Uh, Dažas valstis piedāvā iespējas bagātiem cilvēkiem šādā veidā izvairīties no nodokļu nomaksas, bet Eiropas Savienībā šādi ieplūst teroristi. Šīs schēmas dara tik viegli bagātajiem iegūt tiesības Eiropas Savienībā, kamēr citiem ir jāriskē ar dzīvību, lai te nonāktu. Tas, manuprāt, ir nepareizs signāls pasaulē vai mēs tiešām gribam uh, uzturēt šādu dažādu attieksmi vai izstrādāt vienu sistēmu ar vienotiem notikumiem. Paldies, Jureka Kungs. Paldies, kolēģi. Eiropas mantojuma nozīme nav tikai dekoratīva frāze. Mums jāatcerās 1050. gada diena polijas kristietības ieviešanai. Nenotika nekādas nopietnas svinības parlamentā šai sakarā Pirms 50 gadiem, kad tika svinēta tūkstoša gada, tas bija milzīgs notikums, runājot par polijas atbrīvošanos un citām Eiropas valstīm tie notikumi rādīja, ka kristīgā pagātne nav tikai mantojums, bet mūsu brīvības un cerības pamats. Paldies! Bēgļu krīze sadala Eiropu. Tā nav spējīga atbildēt vienoti un droši miljoniem cilvēku, kas neaizsargāti ieplūst Eiropā faktiski tiek runāts pat par militāru pretstāvu no Frontex puses. Mums ir bijušas daudz kļūdas cīņā ar terorismu. Mēs izīrējam deportāciju, tāpat kā mēs izīrējām cīņu pret terorismu. Uh, Turcija nav droša valsts minoritātēm un žurnālistiem. Domājiet par cilvēkiem, kas ir iebraukuši Eiropā un tagad tiek sūtīti atpakaļ uz Turciju. Un mēs padodamies Turcijas šantāžai un sūtam tos atpakaļ. Es gribēju jautāt, vai varētu paust paziņojumu komisiju par pilsonības jautājumu uh, un tolerants jautājumiem, kā reakcija uz Charlie Hebdo uzbrukumiem. Mēs varam atskatīties un konstatēt, ka situācija joprojām nav uzlabojusies un terroristu uzbrukumu draud joprojām. Protams, negaidam, ka gada laikā jau būs visas problēmas atrisinātas, bet jāsaka arī, ka integrācija acīmredzot nav devusi pozitīvus rezultātus dažās valstīs, tādēļ es piekrītu, ka ir svarīgi atbalstīt īpaši skolotājus. Viņiem pirmkārt ir jāmāca audzēkņiem tolerance, solidaritāte un eiropeiskās vērtības. Nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdus kundze. pētījumi rāda, ka zika vīrus apdraud, ir globāls apdraudējums, tas var radīt ne tikai smadzeņu, bet arī neiroloģisku bojājumus, ar to ir saistīti ļoti daudz jautājumu. Mums šis vīrus ir ļoti rūpīgi jāuzrauga. un ir nepieciešama ātra reakcija, ātra diagnostika, ātra ārstēšana, ātra pošu izstrāde īpaši grūtnieciem. Um, Pasaules veselības organizācija ir pievērsties šim jautājumam. Mēs redzam, ka daudzās valstīs ir zikas saslimšanas gadījumi. Uh, un pastāv risks, ka tas varētu arī tikt ievzāts Eiropā. Ir jābūt ļoti piesardzīgiem, možiem, modriem, lai uh, iedzīvotāji apzinātos šo risku un īpaši jau mediķi. Paldies. Nākamais runātājs būs Džambaska kungs. Paldies priekšsēdētā, dārgie kolēģi. Vēlos pakavēties pie islamizācijas jautājuma, kas islamizācijas skar dažas kvartāls, Roma kvartāls Bulgārijā. Tas ir bīstami mūsu sabiedrība un Eiropas Savienība. Jūs jau esat redzējuši, ar ko šis process beidzas Parīzē un Briselē nesen. To visu pasūta Turcijas republika šādā veidā, bez invācijas, eh, acīm redzams invācijas, tomēr uh, panāk savu mm, Bulgārijā. Tā ir arī Erdogana agresīvās politikas izpausme. Ir pienācis laiks mums politiķiem apzināties turku politikas draudus. Pienāca arī brīdis mm, sākt kāru pret Turcijas īstenoto kāru. Nav vairs laika uh, slēpties uh, smiltīs. Paldies, Palčakam. Paldies, priekšsēdus kundze. Terorisms neapstājas pie robežām, un tas apdraud mūsu brīvību un vienkāršo ticību uzticēšanos politiķiem. Tādēļ mums ir nepieciešams pret to vērsties arī ar tiesiskiem instrumentiem, kas būtu efektīvāki. ja terorisma akti tiek pieļauti, tad tiesām ir jāvar sodīt uh, vainīgos arī ar pilsonības atņemšanu. Nav pieļaujams, ka Eiropas Savienības pilsoņi veids terorisma aktus pre, un saglabā savējas pilsonību. Šis stāvoklis ir jāizbeidz. Un tagad Džīla kundzei vārds. Paldies, priekšstādātāji, komisāra kundze. Arvien vairāk apsūdzību par ANO mieru uzturētāju paveiktajiem uh, seksuālajiem uh, varas aktiem ir dzirdama. Nu, dažas valstis mēģināja uh, izšķīdināt uh, dokumentu, kur tiek eh, apkopot pierādījumi. Tas ir pilnīgi neticami, ka uh, pārdarījums nodara tie, kuru uzdevums ir sargāt mieru. Uh, Kareivi apgalvo, ka viņa militārajā vadības spieda viņus piedalīties eh, šādos eh, varas aktos, vai arī meitenēm tika piesolīta pārtika eh, par to, ka viņas tiek izvarots Eiropai. Ir iespēja pielikt punktu šiem šokējošiem aktiem, tāpēc aicina augsto pārstēvi Mogherini kundze padarīja to par prioritāti koordinātai darbībai ANO ietvaros, lai visi pāri darītāji tiktu vesti tiesas priekšā un lai būtu zināms, ka šādi akti netiks pieciest. Paldies, Kāna kungs, lūdzu. Uh, Priekšsēdētājs kundze. Uh, Tārauda jomā strādājošie bažās, bažīs par to, ka viņu, ka viņi zaudēs darbu. Vēl ar vienu nav drošības par tāraudu nozari apvienotai karalistē. Tūkstoši darba vietu jau ir pazaudēts. Apvienotās uh, karalistes atbildi uz šo krīzi ir bijis pilnīgi neapmierinoši gan savā valstī, gan plašāk Eiropā. Mēs pieprasām, lai tiktu nodrošināta darba drošība, garantēts darba vietas tērauda industrijā tagad strādājošiem. Ir jāveicina projekti, kas pieprasa, kur nepieciešams daudz tērauda, jānodrošina apvienotās karalists tērauda nozars nākotne. Es aicinu um, apvienotās Karalīs valdība jau tagad strādāt, lai nodrošinātu šīs nozars nākotni un pārtrauktu lētas, lēta Ķīnas terauda uh, importu. Un nākošā uh, Krītona Dālinkūnas. Paldies priekšsēdētāji. Augstu vērtēju ziņas par to, ka Glebo Capital ir iepirts uh, <clears throat> tēraudu Ehm, tāda ehm, pretēji eirofobiem Eiropas Savienība nav šīs tārauda industrijas krīzes uh, cēlons, taču Eiropas Savienība var palīdzēt atrisināt šo krīzi ar spēcīgiem pasākumiem. 72% no Eiropas Savienības iedzīvotiem iestājas par uh, Eiropas Savienības darbību šajā jomā, bet mūsu valdība, apvienotās karalists valdība, ir tā, kas bloķē šo darbi. 13. maijā es tirzniecības padomē var pieņemt svarīgo lēmumu, un apvienotās karalistes valdībai jāpieņem lēmums, vai tā vēlas glābt mūsu tērauda industriju. Paldies. And now, Mr. Mamikins. Your Excellency, Honorable Chair, dear colleagues, every... Dāmas un kungi, Katrai valstī ir tiesības aizsargāt savu ne, ne teritoriālo integritāti, negraujot, protams, tās pilsoņu tiesības. Izteiksmes vārda brīvība ir viena no vissvarīgākajām. Kapķelo kungs nesen runāja par to, ka Latvija varētu pievienoties Krievijas federācijai. Viņš to nosauca par joku, taču viņa sāc uz sešiem mēnešiem cietumā. Varas iekā iestādes uh, agrāk ignorēja šādus līdzīgus notikumus. Parlaments ir arī ieviesis jaunus nosacījumus, ka joki vai šādi izteicieni var radīt pamatu apcietināšanai. Mana valsts ir faktiski izgāzusies šādā veidā. Paldies! Paldies! Nākošā sēde rīt 12. aprīlā no 9 līdz 14.30 un no 15 līdz 23. Jūs varat aplūkot dienas kārtību Eiropas Savienības vietnē. Paldies! Ja, kiitoksia tulkeille ja kiitoksia.